I think we can start. Domāju, ka varam sākt darbu. Guten Tag, meine sehr geehrten Dāmas un kungi, sveicināti, kolēģi, kolēģis. Mēs varam tagad ķerties pie darba. Es redzu ļoti daudz cilvēku zālē, nu parasti es viņus neesmu šeit redzējuši. Daudz vēl pat nav ieradušies. Tagad pirmais darba kārtības punkts - darba kārtības pieņemšana. Vai kādam ir kaut kas piemetināms vai iebilstams? Lūdzu. Voorzitter, ik. Eh, Van de Kamp kungs, priekšsēdētāji. Nu, ar zināmu pārsteigumu es konstatēju, ka rīt no rīta mums ir jābalso. Par to, vai transporta komitejai ir jāgatavo rezolūcija par sociālas dabas jautājumiem. Jūs būsiet dzirdējis, ka koordinatoru sēdē mēs jau par to pietiekam daudz uh, izteicāmies, un uh, vairums koordinatoru uz uzskatīja, ka mums šādu īpašu atsevišķu rezolūciju par sociālajiem jautājumiem nevajadzētu gatavot. Jo galvenokārt tas taču, protams, ir sociālo lietu un nodarbinātības komitejas pārziņā. Ismails Ertuks no SD grupas lūdza, lai rīt par to mēs balsotu. Es esmu patiešām nu, sarūktināts un es pre, gribu pret Uh, to izteikties. Nu, patiešām mums par to rīt ir jābalso. Mēs ETP grupā, protams, atbalstām sociālā jautājuma iztirzāšanu, bet, nu, ir jāņem vērā katras komitejas kompetences, jo, nu, uz mums tad attiec šīs sociālās lietas, kas ir saistītas, piemēram, ar gaisu, zemi un ūdeni, nevis ar to, kas ir saistīts ar amplua komitejas darbu. Zispār. Labi, saka priekšsēdētājs. Tā tad ir lūgums grozīt darba kārtību. Uh, Un komitejās ir ļoti skaidri noteikumi, kā tas notiek. Un, protams, arī parlamentam ir savi noteikumi. Un, ja kāds iesniedz piedāvājumu grozīt darba kārtību, tas ir iespējams. Un tad priekšstādātais vaicā, vai ir kāds, kas ir pār, vai kāds ir pret. Un tā tad mēs lēmām, ka balsošana notiks nevis šodien, bet rīt. Mēs lūgtu jūs atbalstīt šo priekšlikumu. Foster. Džekija Fostere. Yes. Uh, Priekšsēdētāji. Es arī piedalījos uh, koordinatoru sanāksmē, kad mēs par to spriedām, bet Fande Kampa kungs arī ļoti labi argumentēja savu viedokli. Es esmu šajā komitejā strādājusi ilgāk par 11 gadiem, un mēs, protams, ļoti augstu vērtējam kolēģu komentārus, un, nu, tas īstenībā nav, nav nekāda atšķirība, vai kolēģi strādā ENVI komitejā vai transporta komitejā. Mēs cienām viņu viedokli, viņu atzinumus, un tas tāpat notiek otrādi, bet Mēs, eh, protams, atbalstām nodarbinātību. Uh, labus darba apstākļus transporta jomā, bet eh, nu, ne tā tieši nodarbinātība atrauta, un tādēļ ir tieši Empla komiteja parlamentā, kas ar to nodarbojas, kurus jāiziem zirdziņš tas ir. Uh, Tātad mums ir jānodarbojas ar to, kas ir mūsu prioritātes. Mūsu prioritāte ir transports, lai cilvēki nokļūtu no punkta A uz punktu B. Mums ir pārpildīta darba kārtība, mums ir jāspriež par finansējumu un par visu pārējo. Nu, tad galvenokārt ir jāsaprot, kas mums ir pats svarīgākais. Mēs atbalstīsim Van de Kampa kunga teikto. Paldies! Paldies! Un kurš ir pret? Ismēls Artuks lūdzu. Paldies, priekšstādātāji kungs, kolēģis, kolēģi. Es lūgtu uh, balsot pret šo priekšlikumu, jo tas nav saskaņā ar mūsu vienošanos. Tātad visi lēmumi, vienošanās, kas ir notikuši koordinatora sēdē, ir tādi kā ieteikumi, ieteikumi komitejai, tiem ir tāds fakultatīvs raksturs, un jāsaka, ka vienā no pēdējām koordinatora sēdēm, nu, nebija tāda skaidra balss vairākuma par vai pret, nu, tieši tādēļ mēs šo jautājumu iesniedzam darba kārtībai. Un es patiešām esmu nu, sarūktināts, ka par to ir atsevišķi jābalso. Un ja mēs vēlamies labus sociālos apstākļus, sociālu Eiropu, tad, protams, te nevajadzētu vispār būt nekādām šaubām balsot par vai pret rezolūciju. Un es esmu pārsteigts, ka pēdējā pusotra gada laikā nu, varbūt citām politiskajām grupām tas nepatika, bet mēs tā tas sapratām, ka mums ir jābalso par šo rezolūciju. Un tas ir tāds parasts process. Mēs sagatavojām rezolūciju sadarbojoties ar dažādām politiskajām grupām. Un kādēļ šeit, nu, pēkšņi rodas problēmas, lai gan mēs jau iepriekš esam darījuši tāpat, es īsti nesaprotu. Un rezolūcijā nav teikts, nu, nekas tāds Eh, ko transporta komiteja jau nebūtu apspriedus, runājot par likumdošanas eh, priekšlikumiem, par normatīvajām rezolūcijām un tā tālāk. Es domāju, ka priekšlikums nav ne mētiecīgs, ne atbilstošs, tādēļ lūkšu balsot pret. Paldies! Labi, saka priekšsēdētājs, un tātad saskaņā ar iepriekšējā sēdē lemtot, ja koordinatori nevar vienoties savā starpā, tad komitejā ir jālemj, un rīt tad būs, nu, mēs sāksim rīt cēlienu ar balsošanu. Uh, Otrais darba kārtības punkts - sanāksmes protokola pieņemšana vai kādam ir pretenzijas? Nē. Trešais darba kārtības punkts - ieteikums Eiropas komisijai par sarunu vēšanu tīsa nolīguma saistībā. Vims van de Kamps ir referents un došu viņam vārdu. Paldies, un tagad es gribētu tos, kas dosies ārā no zāles, lūgt to darīt klusītēm. Es ceru, ka jūs uh, būsiet saprotoši. Labi, paldies, Vīm, tagad tev vārds. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es labi saprotu, ka Ismēla uh, eh, organizētajām trupām tagad ir jādod ārā no zāles. Jā, labs, demokrātisks process, nu, man tas nesagādā pilnīgi nekādas problēmas. Šodien mēs apspriežam atzinumu, ko gatavos transporta komiteja par tā saukto pakalpojumu tirzniecības vienošanos. Tas ir ļoti svarīgs nolīgums Eiropas Savienībai un arī 22 citas valstis uh, ir uh, apņēmušās to noslēgt un Un tas arī attiecas uz gandrīz visiem transporta veidiem, nu, uz uh, rēderējām, uz kuģniecību, uz aviācijas nozari, bet galvenokārt tas skar arī uh, piegādi, piegādes pakalpojums. Tā ir sadaļa no vispārīgā tirsniecības nolīguma GATT Bet, nu, šeit ir dalīti viedokļi un. Vienu mirklīt, saka priekšsēdētājs. Lūdzu, lūdzu, netraucēt Vimu Fandekāmpu. Nu, tie ir pa, tavi līdzstrādnieki. Uh, Tā tad neizdevās mums vienoties par šo GTT un Eiropas Savienība kopīgi ar 22 citām valstīm ir vienojusies noslēgt atsevišķu nolīgumu. Bet politiskās diskusijās, sabiedriskās diskusijās citip tiek pievērsts ārkārtīgi daudz um, uzmanības, bet arī TISA nav mazāk svarīga. Mēs runājam par pakalpojumu tirdzniecību. Ar eh, savu līdzstrādnieku palīdzību esmu sagatavojis atzinumu uzmetumu un Inta komitejai mums tas ir jāiesniedz. Es labprāt lūgtu kolēģus, vai viņiem ir kādi komentāri un eh, varbūt, ka ir iespējams vēl šo atzinumu uzlabot. Paldies! Labi, tagad eh, uzstāsies sākumā ēnu referenti, Karolins Gresvalds Hainces vietā uzstāsies Ismēls Artuks. Lūdzu, paldies! Es gribēju aizbildināt mūsu kolēģi. Viņa ir tagad satiksmes sastrēgumā, nu jā, vai pareizāk sakot, tur ir aviācijas sastrēgums, ir streiki, tas tagad ir tā normāli. Un tādēļ es ar prieku izteikšos viņas vietā no savas puses un no referentes puses es gribēju pateikties Vimam domāju, ka tas patiešām rāda tādu labu fundamentu, uz kur balstoties turpināt mūsu diskusijas. Bet gribēju vēl pievērsties arī citiem jautājumiem, kas joprojām šajā uzmetumā nav atrodami. Mūsu politiskajai grupai ir ļoti svarīgi, lai šeit tiek runāts par piekļuvi startautiskiem tirzniecības nolīgumiem. Tam visam ir jānotiek sociālākā, ilgspējīgākā, demokrātiskākā veidā jāaizsargā darba ņēmēji, patērētāji un, protams, arī vides aspekti nav be, bez svara. Un uh, ārvalstu pakalpojumu piedāvātājiem arī ir jāievēro Eiropas Savienībā uh, Uh, spēkā esošie augstie standarti attiecībā arī uz minimālajām algām un kolektīvajiem nolīgumiem. Un mēs nedrīkstam pieļaut, ka šāda nolīguma kļūst par ekonomisku slogu. Tieši pretēji un universālā piekļuve tās augstajiem vispārīgas nozīmes pakalpojumiem, piemēram, arī transporta pakalpojumiem, ir uh, izšķirīgi svarīgi mūsu politiskai grupai. Uh, Tieši tādēļ mēs pieprasām, lai uh, šie vispārīgas nozīmes pakalpojumi un transporta pakalpojumi tiktu izņemti no uh, aptvēruma. Un es pats arī sagatavošu grozījumu un norādīšu, ka uh, esam piedzīvojuši negatīvu, uh, negatīvu attīstību liberalizācijas dēļ, un mēs nevēlamies, lai tīsa šeit, uh, teiksim, uh, iemānītu kaut kādas liberalizācijas tendences, kā tas notika attiecībā uz pakalpojumiem lidostās. Komisija bieži vien to ir mēģinājusi izdarīt. Un ja mēs runājam par darba standārtu ievērošanu gan jūrniecībā, gan transporta jomā kopumā, es iesniegšu vairākus grozījumus šajā kontekstā, it sevišķi runājot arī par ielu transportu, par ceļu transportu. Ja runājam par ceturto moduli, tas varētu patiešām novest pie sociālā dempinga. Es gribētu vienkārši to pieminēt. Un neatkarīgi no tā, es patiešām ar prieku gaidu uh, turpmākās konstruktīvās diskusijas un ceru, ka galu galā varēsim panākt labu rezultātu. Paldies! Nu, ļoti skaisti jums to izdevās prezentēt. Denēls lūdzu, paldies. EKR er grupas vārdā gribēju pateikties uh, referentam. Es gribētu teikt, ka uzmetums ir patiešām izcils. Mēs pilnībā piekrītam uh, tam, ka uh, referents vēlas panākt ambicioza tīsa nolīguma pieņemšanu, un mums ir jāpadomā arī par transporta uh, lomu uh, starptautiskajā tirzniecībā. Uh, Un jāsaka, ka e, mēs joprojām piedzīvojam visai zemus izaugsmas standarts, un lai saglabātu pietiekami augstu dzīves līmeni Eiropas kontinentā, mums ir nepieciešama sadarbība ar ārvalstīm. Jāsaka, ka šis ir daudzpusējs nolīgums. Es ceru, ka mēs varēsim to pilnībā arī integrēt PTO, kad pietiekami daudz uh, Uh, ka uh, pietiekami daudz dalību valstu to būs parakstījuši. Un, protams, ir jācīnās pret uh, tirzniecības barjerām, tādā veidā atverot jaunas iespējas. P, p, MVU, un jāsaka, ka 90% no jaunām darba vietām rodas tieši uh, pakalpojumu nozarē. Ir jābūt kādiem noteikumiem, ir uh, jābūt arī konkrētām normām attiecībā uz kūrniecību, jūrniecību, ir uh, jāsaglabā Eiropas Savienībā spēkā esošie likumdošanas standarti. Un, piemēram, ASV kuģniecības jomā, nu, tur ir vērojami ļoti uh, spēcīgi protekcionismi iedīgļi. Un Te ir pieminēta tāpat arī aviācija. Es domāju, ka TISA ir patiešām lieliski iespēja, mums tā ir jāizstāv, un e, šāda visaptveroša nolīguma sniegtās priekšrocības mums būs ļoti svarīgas. Es e, iesniegšu vairākus grozījumus, iespējams vienu par um, dalības ekonomiku, tas patiešām transporta jomā ir ļoti nopietni, un mēs pilnībā um, atbalstam referentu nostāju. Paldies! Paldies. Uh, thank you, Chairman, and uh, thank you very much indeed. Paldies, priekšsādātāji. Pateicos uh, referentam. Alde pilnībā atbalsta šīs uh, sarunas. Mēs arī saskatām lielas iespējas, kuras nedrīkst palaist garām. Gribu arī norādīt, ka varam pilnībā atbalstīt Vande Kampa kunga sagatavoto projektu Tur ir minēti svarīgākie uh, punkti gan par interesēm, gan par bažām. Un tāpat ir būtiski, ka referents pievēršas transporta jautājumiem un nav tā kā TTIP gadījumā, kad mēs iekļāvām aspektus, kas neatiecas uz, tiesmie, eh, uz transportu. Un es domāju, ka transports ir ļoti būtiska joma, un tas mums nodrošinās arī vairākumu atbalstu. Tāpat vēlos uh, norādīt, ka autors runā par jūras transporta iespējām un tās akcentē. Uh, jā, protams, mēs nosakām pamata nosacījumus, lai radītu tiesisko paļāvību uh, Eiropas kuģu īpašniekiem, tātad piekļuvi uh, ostām. Es gribu arī norādīt, ka Intā ziņojuma projektā ir arī runa par jūras kabotāžu, un šim jautājumam ir jāatspoguļojas Tātad mums jālikvidē šķēršļi šai jomā, lai atvērtu tirgu uh, jūras kabotāžā. Mēs zinām, ka dažās valstīs pat tukšu konf konteineru pārvadājums starp divām ostām Eiropas kuģiem tiek liekti. Un šeit mēs nonākam pilnīgi līdz absurdam šajā jomā. Tātad šie jautājumi ir jāatspoguļo Un šeit ir runa arī par loģistikas ķēdes optimizāciju. Es, mums tā ir pirmā reakcija, bet var teikt, ka mēs pilnībā atbalstam šo uzmetumu. Priekšsēdētājs, es gribēju, es redzu, ka daži zālē stāv un es lūgtu uh, jūs uh, ieņemt brīvās vietas, lai visi var klausīties tulkojumu. Tagad Fabio Dimasi. Paldies, priekšsēdētāji, pateicos um, referentam par sagatavoto projektu. Mūsu grupa GOMNGL ļoti skeptiski izturas pret tīzā, par to jau nav uh, atbildīgs uh, referents, bet gan uh, politiskie lēmumi par pakalpojumu nozares tālāku liberalizāciju. Un jāsaka, ka balstoties uz pieredzi, kas gūta transporta jomas liberalizācijā, piemēram, apvienotajā karalistē, nu, mums ir bāžas, un tāpat ir bāžas par to, cik šis process ir atklāts Mums tikai no dažādām noplūdēm e, presē ir e, zināms, par ko vispār ir runas, par ko e, ir panākt vienošanās šo nolīgumu, ir paredzēts publisko tikai pēc pieciem gadiem pēc tās noslēgšanas, un mēs vēlamies, lai uh, tiktu um, um, publiskots arī sarunu vešanas mandāts, nu, bet esam uzzinājuši, ka Urugvai ir izstājusies no šīm sarunām un e, tīza ietvaros joprojām tiek paredzēts šis negatīvais saraksts, ka viss, kas nav iekļauts šajā negatīvā sarakstā, uz to tīza attiecas. Mums ir bāžas par to, ka lai arī nav paredzēta nekāda šķīrēja tiesa šajā tīza nolīgumā, tad šāda šķīrēja tiesa ir paredzēta, piemēram, CETA un citos nolīgumos, ka e, šādā gadījumā tas varētu e, parādīties arī šās, šīs apstrīdētās um, arbitrāžas tiesas arī tīzā. Un mums e, būtu jā. Ja, jādomā par to, ka mēs eh, savulaik uzskatījām, ka eh, transporta nozares eh, liberalizācija varētu apdraudēt drošību, nodarbinātību, un tagad mēs no Wikileaks uzzinām apstiprinājumu tam, un ka šie apstākļi varētu vēl pasliktināties. Paldies tagad Karīma Dēlī. Paldies priekšsēdētāji. Es gribēju atvainoties mana kolēģa un uh, drauga Bāsta Eihuta vārdā, kurš arī nevarēja mm, piedalīties šajā sanāksmē, un viņš lūdza mm, jūs informēt par savu viedokli. Tātad, vispirms, kad mēs runājam par šo nolīgumu, rodas ļoti daudz jautājumu par ko norit sarunas. Mums zaļo grupai ir jābūt ļoti modriem šai jomā, runājot par eh, šo atzinumu. Protams, kolēģis slavēja jūsu ziņojumu, eh, Vanda Kampkungs, bet mēs eh, zaļie uzskatām, ka ir nepieciešams apusējības princips, tas tur ir jāiekļauj un jāiz jāizceļ. Otrakārt, tīza nedrīkst novest pie Eiropas Savienības noteikumu vājināšanas sociālā jomā, drošības jomā un vidas jomā. Ir īpaši. E, šeit e, mēs runājam par transportu. Protams, es domāju, ka mūsu mērķis runājot par transporta nozari ir e, tātad iekļūt, iekļaut gan uh, aviācijas, gan jūras transportu. Mums jābūt ļoti modriem, jo uh, pilsoņi uh, ar lielu neusticību izturs pret šādiem nolīgumiem, tādēļ ir jābūt ļoti skaidriem un atklātiem. Un es, Vande Kampa kungs, uh, ceru, ka tomēr mums izdosies uh, nonākt pie kopīga viedokļa. Paldies, saka priekšsēdētājs nākamā Ajuta kundze. Paldies priekšsēdētājiem. Mēs ceram, ka uh, darba process pie šī nolīguma nenotiks tik slepenā veidā, kā tas ir bijis līdz šim. Piemēram, attiecībā uz tīti par parlamentu nekādas konsultācijas nav notikušas un arī par šo jautājumu um, ar konsultācijas ar parlamentu nav notikušas. Mūs uztrauc, kā tas viss var ietekmēt uh, PTO nolīgumus. Tāpat mūs arī uztrauc uh, transporta joma, jūras, dzelzceļa, aviācijas transports, arī pasta pakalpojumi. Mēs domājam par to, vai tiks nodrošināt standārtu ievērošana un lai būtu garantēta godīga konkurence un arī ievērots valstu tiesības. Es, mēs uzskatām, ka ir jāizslēdz vispārējais nozīmes pakalpojumi un valstīm ir jāpatur tiesības organizēt šos pakalpojumus, ņemot vērā sociālās un vidas prioritātes, un jāparedz arī drošības klauzula, skaidri, nepārprotami norādot uh, uh, nosacījumus, ka nedrīkst pieļaut nekādas fi finansiālas spekulācijas un ka dalību valstīm ir jāgarantē tiesības aizsargāt patērētāju intereses un vispārējās valsts intereses. Tāpat jādomā par datu aizsardzību, nepieļaujot datu nodošanu trešajām valstīm, un mēs esam paredzējuši iesniegt grozījumus par šiem jautājumiem un ceram, ka kolēģi atbalstīs šos grozījumus. Paldies! Nākamā runātājiem arī Kristīna Arnutu. Paldies priekšsēdētājā, referēnkungs kolēģi! Uh, iepazīstoties ar atzinuma projektu, man radās viens tāds pavisam skaidrs secinājums, kas jūs nepārsteigs. Mēs uzskatām, ka šis projekts ir jāpārstrādā. Un es ierosinu uh, rakstīt, ka transporta komiteja aicina starptautiskās tirzniecības komiteju, kas ir atbildīgā komiteja, iekļaut savā projektā šādu teikumu. Parlaments pieprasa izstāties nekavējoties no sarunām par šo nolīgumu par pakalpojumu tirzniecību. Šis nolīgums tika gatavots pilnīgā slepenībā, un tikai pagājuši gadu pateicoties Vikilīk mūsu pilsoņi vispār uzzināja daļēji par šī nolīguma saturu. Un tādēļ arī nav brīnums, ka Eh, kādēļ eh, tautas tika turētas nezināšanā. Tas ir pretrunā ar demokrātijas noteikumu, nosacījumiem. Komisija vēlas uh, eh, iestenot brīvās tirzniecības dogmas, atsakoties no pēdējām mu muitas barjerām, un to arī Redingas kundze norāda. Mūsdienu pasaulē robežas vairs nepastāv. Tāpat laikā viņa nožēlo, ka atsevišķas valstis uh, Uh, kavē Eiropas uh, konkurētspējas attīstību. Tātad tiek paredzēts ignorēt pašreizējos uh, noteikumus, kas ir iekļauti starptautiskos tiesību aktos, kur ir paredzēta iespēja īstenot protekcionistiskus pasākumus bet kas tad mums ļauj tautu vietā izlemt, kas ir labi un kas ir slikti? Teiksim, ja rīt Francija nolemtu atjaunot valsts monopolu attiecībā uz autoceļiem, tad saskaņā šo nolīgumu tas vairs nebūtu iespējams. Tas pats sakāms par visiem citiem pakalpojumiem, kuriem nebūtu noteikts izņēmums parakstot nolīgums gan vietējā, reģionālā, gan nacionālā līmenī tautām vairs nebūs iespējams pārskatīt lēmumus par privatizāciju vai liberalizāciju, un vienīgais, kas būs atļauts, būs vēl papildus liberalizācijas īstenošana. Ja mēs pieturamies tikai pie transporta jomas, tad dalību valstu vidū nav vienprātības. Ja Francija vēlas saglabāt publisko monopolu uz dzelzceļiem, bet Eiropas Savienība izlēma citādi, ka saskaņā ar šiem nolīgumiem dzelzceļš ir jāpravi, jāprivatizē un jāliberalizē, tad, protams, Francijai vairs nebūs iespējams pret to iebilst. Es, kolēģi, esmu šeit ievēlēt, lai aizstāvētu uh, Francijas tautas intereses, nevis lai vienkārši piekristu visam, kas tiek lemts aizbildinoties ar demokrātiju. Un tādēļ mēs pieprastām nekavējoties pārtraukt šīs, šīs sarunas, lai aizstāvētu valstu uh, suverenitāti un demokrātiju. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ninai Zivkinai no uh, DigiTrade Eiropas komisijām. Ist sonst jemand von der Kommission da? Kāds ir no komisijas zālē, lūdzu. Varbūt varētu jūs īsumā priekš, priekšā stādīties. Jā, tik tiešām. Esmu Luigi Pauli no DigiTrade un eh, ikdienā nodarbojos ar eh, dažādu pakalpojumu jautājumiem, ieskaitot šos, un ar lielu vērību uzklausīju šo jūsu sarunu. Un Mm, kopumā saklausīju atbalstu šīm te sarunām. Mm, jūs jau norādījāt, ka tās ir ļoti nozīmīgas sarunas, jo transporta sarunas par transportu veido kā vairāk kā 25% no visa kopējā pakalpojuma apjoma, un daži no jums to īpaši pasvītroja. Tieši jūras transports šeit ir ļoti nozīmīgs. Jūras transports pārvadā vairāk kā 90% no um, visām komerciālajām kravām pasaulē. Tā kā mēs uh, šīs sarunas uztaram ļoti nopietni, jo mm, pirmo reizi ir tā, ka gads uh, izgāšana pēc uh, DTA saruna raunda mm, liek mums iespringt, būt īpaši rūpīgiem un tagad eh, visu darīt cik vien kārtīgi iespējams. Tā kā paldies par eh, jūsu komentāriem, jo īpaši vēlētos mm, pieskarties tam, ko kārt no jums minēja tieši par caurskatāmību. Domāju, ka šīs sarunas uh, ir caurskatāmības, nu, principā tāds uh, paraugs, Eh, it visi dokumenti, par kuriem eh, ir kādas, eh, kāda runa bijusi ar track change'iem, ar atspoguļotiem komentāriem, katrs iesaistītās valsts komentāriem, tas viss ir jūsu komitejas rīcībā, dalību valstu rīcībā, komitejas interrīcībā. Tā kā parlamentārieši, ja vien vēlas, iepazīties ne tikai ar kādas konkrēta sarunu raunda iznākumu, bet arī no šo procesu, šiem starp rezultātiem, eh, tad tas ir iespējams. Tā kā tas bija pirmais, ko vēlējos sacīt par caurskatāmību, un Redingas kundze jau eh, arī ir publiski uzslavējusi to, kā šīs eh, TSA sarunas tiek risinātas. Un otram kārtām par šo te publisko pakalpojumu mēs visi zinām, ka tieši sabiedriskais transports, eh, publiskais transports ir šeit eh, būtisks eh, jautājums, un mēs nekādā ziņā nepieļausim to, ka tiek pazemināti standarti vai kaut kāda sociālā aizsardzība mm, tādā, tādā līmenī, kādā tas ir Eiropas Savienībā. Mēs zinām, kādas ir bažas, kādi ir šie mm, pieturas punkti, mm, problēma jautājumi, un līdzīgi kā citās sarunās Arī šeit TSA sarunās ir iespējas mums pieteikt atrunu, rezervāciju, tā teikt, iebildumu celt mm, par kaut kādu sarunu elementu. Un to noteikti arī darīsim. Un, ja tas būs nepieciešams, arī par šo te sabiedrisko transportu. Nu, tas arī, principā, tas, ko vēlējos sacīt, lai kliedētu jūsu bāžas. Paldies! Tagad vārds vēlreiz mūsu referentam, Vimam Lūdzu. Priekšsēdētāji, liels paldies! Gribēju pateikties visiem ēnu referentiem par viņu uh, ieguldījumu šajās debatēs. Bet, nu, esmu tomēr nedaudz nobažījies. Varu piekrist kolēģei no ALDE grupas, mums patiešām vajadzētu būt piesardzīgiem. Transporta atzinumā nevajadzētu iekļaut visādi tāds vispārīgs piezīmes par tīrdzniecības politiku, par TTIP, par visām problēmām, ko mēs šeit saskatām. Es ļoti labi saprotu, ko vēlējās teikt kolēģi no goja grupas, bet, ja jūs visu to gribēsiet iebāzt šajā atzinumā, nu tad tur gandrīz vairs nepaliks nekā pār no transporta komitejas atzinuma, nu un tā ir tā dilēma, ar kuru tagad es saskaros. Eiropas transporta joma ir eh, īstenībā, protams, arī uh, ieguvēji, ja šāds nolīgums tiek eh, noslēgts gan aviācijas, gan kuģniecības jomā, mēs varēsim darīt nepieciešamo. Bet savā atzinumā es negribu no jauna te visādus tā, tādus eh, vispārīgus tirzniecības jautājumus eh, iekļaut, nu, ka teorētiski kaut kad varētu parādīties darba kārtībā. Es gribētu teikt, ka pirms 24. novembra uh, Tātad 24. novembrī 10.30 mums ir paredzēta uh, tikšanās, ānu referentu tikšanās. Es ceru, ka līdz tam laikam visi būs jau man atsūtījuši savus grozījumus, jo Inta komiteja jau balso 10. decembrī, nu tad mums vajag būt visai naskiem. Bet ar uh, sekretariāta palīdzību parūpēšos par to, lai 3. decembris būtu tas datums, kad mūsu komiteja var balsot. Gribu pateikties arī komisijai par izteikumiem, it sevišķi caurskatāmības jomā. Protams, mēs pie tā arī strādājam, bet es gribu teikt, ka mēs nevaram um, vēst sarunas ar uh, pārāk lielu cilvēku skaitu. Paldies! Jā, ja, vielen dank, aber ich... Paldies! Es tikai arī gribēju kaut ko pateikt, saka priekšsēdētājs. Mums kā komitejai ir tiesības par visu sagatavot grozījumu un eh, pieņemt lēmumu. Kas tad eh, pēc tam notiks? Nu jā, TTIP sakarā mēs jau guvām konkrētu pieredzi. Ir, bija politiskās grupas, kam kaut kāda grozījuma nebija paprātām un tādēļ viņi balsoja pret visu. Un mēs bijām tā komiteja, kas nevarēja sagatavot atzinumu par TTIP jo tad eh, jāsaka, ka šie ar transportu saistītie jautājumi līdz ar to netika pietiekami uh, plaši apspriesti. Tātad mums ir jāpadomā par rezolūcijas sagatavošanu, lai mēs varētu arī piedalīties debatēs un panākt visu labāko. Gribēju pateikt, ka grozījumi ir jāizniedz līdz 12. novembra pulkstens 12. Nākamais darba kārtības punkts. Eh, nu, tur mums ir mazāk laika. Jā, es saprotu, ka uh, tas nav pārāk ilgi, lai sagatavotu grozījumus, bet nu, šis jautājums jau visiem ir pazīstams. Tagad digitālā vienotā tirgus uh, regula un Meija Kilanen kā referents pirmā uzstāsies. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat, on ollut. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi, tiešām tas man ir bijis liels eh, pagodinājums. Uh, piedalīties šī atzinuma sagatavošanā par digitālo vienoto tirgu. Un kopumā tā tad jāatzīmē, ka ir vairāki grozījumi priekšlikumi un komiteja tren. Tos vērtē ļoti viennozīmīgi. Digitalizācija mūsu izpratnē ir ar milzu potenciālu, taču jāapzinās arī atsevišķi riski, zināmas bāžas par to, kas eh, potenciāli var piemeklēt Eiropas transporta un turisma eh, nozares. Paldies visām ehm, grupām, eh, kas mūs ir atbalstījušas, kas sadarbojās, un balsošana tā tad notiks rīt, un vēl mm, par grozīmēm runājot, pāris lietas vēlos piebilst. Pirmām kārtām komiteja vēlējās savā kompromisa pret piedāvājumā eh, uzsvērt, ka digitalizācija ir pārvērtusi mūsu pilsoņu ikdienas dzīvi un darba dzīvi, un tāpēc ir nepieciešams mācīties eh, jebkurā vecumā, lai pielāgotos pārmaiņām, lai spētu kvalitatīvi dzīvot, strādāt un arī visi digitālie sasniegumi atbilstu tam, ko vēlas mūsu uh, pilsoņi, mūsu patērētāji. Uh, Un eh, arvien lielākā mērā skaidrs ir tas, ka šī brīža transporta sistēma vairs eh, neatbilst tam, ko pilsoņi labprāt vēlētos, eh, jo netiek piedāvātas visas šīs te digitālās iespējas, kā tieši turismā, tā, tā transportā. Digitalizācija ļauj cita starpā arī ietaupīt, un šis potenciāls ir jāizmanto tīri no patērētāja eh, skatu punkta raugoties, ir jābūt eh, pārobežu, tādai, tādai bežrobežu, eh, biļešu iegādes un, un apstrādes sistēmai, un joprojām, kaut arī ir 2015. gads, šķiet, ir vieglāk izurbt tuneli zem kaut kādiem kalniem nekā ātri un vienkārši eh, sakombinēt biļeti dažādiem transporta veidiem, eh, tādam saliktam kompleksam ceļojumam kaut kur patālāk. Eh, šeit ir arī citi izaicinājumi, datu aizsardzība ir viens no laukiem, kur tādi ir. Un redziet, tas, ko mēs mūsdienās saprotam vai nojaušam kā transportu, uh, Eh, kā infrastruktūru nu, nozīmē ne tikai pašu transportu vai pārvadājuma faktu, bet arī eh, šo te digitālo, virtuālo eh, infrastruktūru, kas ir pietiekami jaudīga, un mm, mēs labi apzināmies, ka ikvienu vārdu un, un teikumu, ko kolēģi ir vēlējušies, neesam varējuši iekļaut kompromisa priekšlikumos, bet tomēr būtība uh, Jūsu ierosinājuma būtība ir atspoguļota mūsu kompromisos un ceru, ka to spēsit novērtēt. Un tā rezultātā taps labs kvalitatīvs eh, ziņojums, eh, kas eh, tā patiesi realistiski atspoguļo šī brīža situāciju transporta nozarē. Nākamā kolēģi, paldies priekšsēdētāji. Paldies. Vēlos atbalstīt referenti, viņa, viņa ir paveikusi lielisku darbu, ir laiks virzīties strauji uz priekšu, mums ir vajadzīgs labs dokuments, jo mūsu plāni, vēlmes un mērķi saskan, tā kā rīt balsosim, tālāk tas viss virzīsies uz ITRE, uz EMCO, un kā referente jau norādīja Eh, šeit ir runa par milzu potenciālu, milzīgiem eh, konkurētspējas ieguvumiem, loģistikas, eh, digitālo servisu, e-robežu čērsošanas un tā tālāk un tā tālāk visā šajās lietās. Un esam tālu tikuši, daudz kas fantastisks ir sasniegts, bet joprojām ir neapgūts milzīgs potenciāls. Un tāda masveida robežu čērsošanas elektronizācija, uh, pārvērtīs mūsu, mūsu tautsaimniecību līdz nepazīšanai un atraisīs milzīgu ekonomisko potenciālu, kā referenti jau norādīja. Šeit ir, protams, jārunā par darbinieku apmācību, izglītošanu, par patērētāju, ceļotāju, turistu apmācīšanu, izglītošanu Un, ja runājam par mūsu tekstu, mūsu dokumentu, tad mums ir jāspēj izteikties kodolīgi, un tāpēc arī lielā mērā grozījumi ir tādi, kādi tie ir. Paldies, nākamā kolēģi. Paldies, paldies priekšsādātāji, arī es vēlos pasacīties referentei par viņas paveikto darbu, par viņas pieeju, par viņas labvēlīgo konstruktīvo attieksmi pret mums, ēnu referentiem. Un kā nu, kārdinātori vēlos sacīt, ka pilnībā atbalstām visus kompromisa priekšlikumus, veidojas tāds plašs konsens, tāda plaša izpratne par digitalizāciju, kā tai tālāk būtu jāvirzās tieši transporta nozarē, ceļošanas, turisma nozarē. Esam gandarīti par to, ka atzinumā citas starpā tiek runāts arī par šo digitālo sistēmu pieejamību tieši senioriem, kādos veciem ļaudīm, kuriem tā visa ir eh, nosacīta sveša padarīšana. Noņemot šos šķēršļus, šos eh, apgrūtinājumus, mēs varam piesaistīt jaunus klientus, jaunus patērētājus un aicinu atbalstīt eh, referenti arī tai ziņā, ka īpaši jādomā par nozares darbinieku apmācīšanu, lai viņi spētu kompetenti klientiem, patērētājiem piedāvāt visus šos pakalpojumus. Un par turismu runājot, nedrīkst pieļaut to, ka šie digitālie pakalpojumi tiek kaut kā ģeobloķēti pa, pa valstīm, pa teritorijām. Tas, to nedrīkst pieļaut. Un uh, Mm, visus pārējos aicinu draudzīgi vienoti atbalstīt šo atzinumu rīt balsošanā. Referentai novēlu veiksmi un panākumus. Mm, viņi ir spējusi iestrādāt tekstā principā visus iesniegtos grozījumus un par to tiešām vēlos viņai sacīt paldies. Paldies. Nu jā, Tūkojums citreiz ilgst uh, ilgāk nekā uh, runā runātājs. Tagad nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Es uh, pie šī jautājuma strādāju arī iekšējā tirgus komitejā, tā kā uh, tik tiešām digitālā revolūcija pārvērš līdz nepazīšanai daudzas nozares, tostarp arī transportu, pārvadājumus un uh, Eh, transportu vēl tikai gaida tās dramatiskākās pārmaiņas. Savulaik eh, tas bija tvaika dzinējs, dzelzceļš, eh, iekšdedzes dzinējs un tā tālāk, bet digitalizācija nesīs nākamo milzu pārmaiņu vilni. Un tik tiešām, ja runājam par kompromisiem, lielā mērā par tiem varam tikai priecāties, atsevišķi mani grozījumi par šo te vienadranga sadarbības ekonomiku, par multimodālo biļešu sistēmām, uh, Uh, ir jāatzīst, ka šī vienādranga ekonomika sevī nes milzu potenciālu Eiropas transporta nozarei. Principā ar, ar nulles izmaksām pārvadājumu kapacitāte šeit var pieaugt vairāk kārtīgi, un uh, mums šis potenciāls noteikti ir jāņem vērā un jāatzīst. Un kopumā uh, varam atbalstīt kompromisa pret priekšlikumus, tikai viens tāds piekodinājums. Uh, atsevišķi momenti šķiet eh, pārāk eh, ietiecas subsidiaritātes jautājumos, te runa par nodokļiem, eh, darba apstākļiem, patērētāju aizsardzību. Tie ir dalībvalstu suverēnā pārziņā esoši jautājumi, un nu, tad vismaz nākos būt referentai godīgai un to atzīt, ka tas tā ir. Atskan atbalsts sauciet no zāles. Teļičkas kungs, nākamais runātājs. Paldies. Jā, nu, Ketis ir tas, kurš vienmēr paslavē referentus, bet arī es to labprāt daru un ar prieku to daru. Mums bija lieliska sadarbība. Man ir prieks, ka mani un kolēģi grozījumi ir guvoši atbalstu. Un kopumā runājot šeit jāteic, ka ir labs kvalitatīvs atzinums, kompromisa piedāvājumi ir tādi saskaņoti, konsekventi, um, cik tā tie skar transportu, turismu, pārvadājumus, darba apstākļus. Um, šī pieeja ir tāda pamatīga, laba, liecina par tādu patiesu situācijas un, un kopējā lauka pārzināšanu, ka te ir runa par infrastruktūru, par pasažieriem, tiesību aspekti dažādi. Uh, par digitalizāciju daudz, kas jau ir pateikts, un transporta nozarē tas ir um, būtisks, eh, kritiski nozīmīgs eh, eh, jautājums tuvāko gadu garumā. Un ceru, ka šis izpelnīsies plašu atzinību kā tāds vērtīgs pienesums mūsu centienos padarīt transportu atbilstoši 21. gadsimta iespējām un, un prasībām. Un arī citi kolēģi par to varēs padisk, padiskutēt. Transporta nozars digitalizācija un, un turisma nozars digitalizācija Uh, atraisīs nu, tādus principā jaunus uzvedības modeļus, ieradumus uh, mūsu patērētājiem, un uh, mums ir, ir jābruģē ceļš, uh, lai tas viss kļūtu par realitāti, to starp uh, piedāvājot uh, tiesību aktus, bet katrā ziņā ar plašiem ietekmes izvērtējumiem kas ir tādā dziļā izpratnē balstīti. To vēlētos īpaši pasvītrot. Tāpat arī uh, esmu priecīgs par to, ka mēs atšķirībā no vienas otras citas komitejas un uh, citiem atzinumiem esam patiesi uh, tā kritiski pamatīgi izvērtējuši EFSI uh, lomu, un tieši transporta nozarē šeit ir iespējams plašus līdzekļus un atbalstu piesaistīt. Un visbeidzot, uh, ar, nož ar nožēlošanu jāatzīmē lūkas. Mēs atzīstam to, ka transports un digitālā ekonomika pārklājas un saplūst, bet tran eh, komiteja, diemžēl, nevar eh, spēlēt pēc tiem pašiem eh, spēles noteikumiem kā, kā jūra vai ekon, bet neskatoties uz šiem apgrūtinājumiem, tomēr esam spējuši sagatavot kvalitatīvu pozīciju, kvalitatīvu atzinumu. Vienkārši ļoti žēl, ka joprojām pastāv šādi formāli absurdi uh, Uh, šķēršļi mūsu iesaistai būtiski jautājumu skatīšanā. Uh, bet, nu, mm, kopumā tā tad uh, brīnišķīgs atzinums, Alde šķiet to atbalstīs bez jebkādiem lieliem iebildumiem. Bet, nu, diez vai varēsim atbalstīt tos individuālos grozījumus, kas iet pretrunā mūsu tātad atzinuma būtībai. Nākamā kolēģe, lūdzu. Tik tiešām varam tikai un vienīgi apsveikt kolēģu darbu, referentes darbu, viņu paveikto, jo te var redzēt, ka, ka šīs sanāksmes nav aizvadītas veltīgi, tādā prātīgā, tādā patiesi sirsnīgā, arī tādā draudzīgā atmosfērā. Un uh, Šis atzinums ir eh, tiešām tā vērts un ļoti nozīmīgs. Kāpēc? Tāpēc, ka tas demonstrē, atspoguļo eh, to, ka mēs nebaidāmies no digitalizācijas, eh, ka digitalizācija ne jau pati par sevi vien mūsu dzīvi maina un pārvērš, bet arī veselas nozars, tautsēmniecības nozars, jo Uh, mobilitāte, sabiedriskais transports, pilsētas transports uh, pārvēršas, bet arī tāpēc, ka mainās mūsu uzvedība, mūsu ceļošanas, pārvietošanās ieradumi un dažādas nozares uh, tieši tāpēc, jo īpaši un intensīvi aps, apsver dažādu, dažādus jauninājumus. Ir, ir šī te visa kopā braukšana, parādīsies tagad mašīnu Mm, dalīšanās ar, ar sēdvietām uh, un uh, nozare uz to reaģē. Un tieši tāpēc kolēģi aicinu uh, šo, šo atzinumu atbalstīt un arī atbalstīt manu grozījumu, jo mm, mans grozījums ir par uzņēmumu Uber. Nu, tas tiešām ir revolucionārs uzņēmums, nu, daži, daži to varbūt tāpēc arī slavē, uh, Eh, bet eh, ir tagad būtiski nu, to, to visu neskatīt eh, tādām rozā brillēm, kā tādu digitālo čempionu un, un, un bruņinieku spožās bruņās. Tas nav tikai virtuāli eksistējošs uzņēmums, tas ietekmē dzīvus reālus cilvēkus. Mm, ir ļoti labi, ka viņi izdomā kaut ko jaunu un novatorisku, bet nedrīkstam ignorēt to, to sajukumu, to uh, Uh, to jucekli, ko rada šis uzņēmums ar savu darbību. Uh, bez sociālās aizsardzības, uh, negodīgi konkurējot, un tieši tāpēc ir pienācis laiks Eiropas līmenim tādām ar tādu realistisku skatu pievērsties tam, kādi, kādi šeit uh, digitālie huligāni parādās uz skatuves un, un grauja esošo sistēmu un kārtību. Uh, Mums ir jāiestājas par eh, nodarbināto, par klientu tiesībām un aizsardzību. Mums ir jāspēj eh, reglamentēt, regulēt eh, šī te jaunā digitālā drosmīgā pasaule, neapgrūtinot vai nebremzējot jauninājumus, bet tāpat laikā prasot no uzņēmējiem garantēt visu iesaistīto pušu tiesības. Un kā jau teicu, šis atzinums ir eh, labs, brīnišķīgs un zaļie noteikti to atbalstīs. Paldies! Lungrēna kungs, eh, Utas eh, kundzes vietā, lūdzu. Paldies! Arī es uzskatu, ka referenti ir brīnišķīgi pastrādājusi Bet, nu jā, domājot par, par šo Uber uzņēmumu, jā, tik tiešām jāpiekrīt kolēģei. Nu, tā ir tāda, ne, tas ir nelegālais takšu bizness, nekas cits. Tur maskēšanās aiz digitālās izkārtnes, tas viss ir uh, baltiem diegiem šūts. Uh, šis apgalvojums, ka mēs tur esam kaut kādi, lūk, digitālie čempioni, nē, tas ir riskants biznes, tā ir nospļaušanās uz šoferīšu tiesībām un uh, darba aizsardzības līmeni. Uh, tā ir nospļaušanās uz pasažieru tiesībām, tas eh, vienkārši ir veids, kā torpedēt eh, legālo biznesu. Un eh, mēs esam viennozīmīgi Delīgie kundzes pusē runājot tieši par šo konkrēto grozījumu. Marija Kristīna, lūdzu. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi Vienotājs tirgus, eh, vienotā tirgus tapšana eh, un veidošanās ir Junkera kunga prioritāte numur divi, un referents kundze var apsveikt eh, jau ar jūsu pirmo rinkopu, bet tomēr mani ir dalītas jūtas. Eiropas Savienība joprojām cepās par, par iekšējām robežām, bet digitālajā pasaulē tas joprojām ir tāls un neaizsniedzams mērķis šeit atkal tiek piedāvāts iniciatīva atstāt dalībvalstu ziņā uzņēmumiem paturot iespēju sadalīt, fragmentēt tirgu. Nekādā ziņā neiestājoties par pasažieru klientu tiesībām un privātuma aizsardzību. Ja runājam par, par ekonomisko izaugsmu, tad, protams, mēs visi Mm, esam tiekam aicināti izmantot digitālās iespējas. Mm, digitālā pasaule ir, ir eh, kolonizējusi mūsu, mūsu dzīvi, ikdienu. Eh, Google, Facebook eh, tagad jau zina, kur mēs soli pa solim pārvietojamies, ko mēs darām, ko mēs ēdam. Un atcerēsimies, ka vasarā tur datoriķi bija, bija plaši izvērsuši spiegošanu, un uh, mikrosoftam nācās tikai noplātīt savas rokas, ka cik, cik, cik caurumaina ir viņa jauna operētāja sistēma Windows 10, uh, un, un uh, tad mums visiem bija, bija jāinstalē atjauninājumi. Un, nedrīkst pieļaut to, ka vien, vien, viena, viens privāts uzņēmums eh, par mums uzzina visu un, un eh, neierobežoti rīkojas ar, ar eh, mūsu, mūsu dzīvēm. Un es vēlētos, lai tas izskanētu skaidri un visi mūs saprast pareizi. Es neesmu naidīgi noskaņota pret digitāliem rīkiem, digitālām iespējām. Nē. Ne Eh, gluži otrādi es esmu pārliecināta par eh, tām iespējām un priekšrocībām, ko piedāvā digitālajie risinājumi, bet es nekādā ziņā nevaru piekrist tam, ka digitālie risinājumi atrisinās visas dzīves eh, nebūšanas un apgrūs, apgrūtinājumus. Tas ne, neno, neno, nelikvidēs bezdarbu, neizdāstēs visas slimības un noteikti pie, arī, piemēram, Uber eh, nebūs eh, brīnuma risinājums, eh, tas, tas, tas Eldorado, ko, ko mums te daži sola. Tāpēc ir jāiebilst pret dažādām negatīvām parādībām, tās ir skaļi jākritizē, un es noteikti uzstāju lai individuālās brīvības un privātās dzīves aizsardzība šeit tiktu skaidri eh, un nepārprotami aizstāvētas arī šai atzinumā. Paldies! Izabela Demontē, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms vēlējos pateikties mūsu referentei par sagatavoto dokumentu. Es viņai piekrītu, es um, arī augstu vērtēju sadarbību ar ēnu referentiem un uh, gūtos kompromiss. Jā, vienotā tirgu tiešām ir jā. Um, likvidē šķēršļi, jātīsta uh, digitālie pakalpojumi. Nu, no, bet tāpat laikā var eh, tā naivi, naivi būt domāt, ka tam visam nekāda ekonomiskā ietekme nebūs, ka dati netiks izmantot, bet mums ir jāaizsargā patērētāji, jāsako tam, kas notiek, mums ir jāmodernizē standarti, lai mēs neatpaliktu no digitālās pasaules attīstības. Un tas Uh, mums ir jādara mūsu komitejā ne tikai no transporta viedokļa, bet arī no turisma viedokļa. Ja mēs palūkojamies uz uh, turisma attīstību nākotnē, digitālo ekonomiku un uh, sadarbības ekonomiku mēs arī nedrīkstam iekļūt lamatās. Ir uh, tādi digitālie pakalpojumi, kas jau pastāv gadiem ilgi, kas ir uh, rosinājuši izmaiņas transporta un turisma nozarē. Mums nevajag apturēt šo attīstību, bet mums ir jānodrošina, ka šī attīstība, ja tā ir pozitīva, tad eh, ir nepieciešams eh, radīt eh, tādu regulējumu, kura mērķis nav nožņaukt ekonomisko aktivitāti. Inovācijas, diemžēl, vienmēr ir novedušas pie darba vietu pazušanas, bet tas jau nenozīmē, ka neradīsies citi pakalpojumi un ka netiks radīts citas darba vietas citās jomās. Paldies! Tagad vārds komisijai. Paldies, priekšsēdētāji. Manuprāt, šīs dienas um, diskusijas, debates apliecina to, cik vienotais digitālais tirgus um, atbalsta dažādu uh, nozaru digitālo attīstību, un um, es augstu vērtēju šīs dienas debates un šo debašu kvalitāti. Kopumā varu norādīt, ka mēs uh, augstu vērtējam jūsu atzinumu, jūsu viedokļus, bet uh, tomēr ņemot vērā to, ka digitalizācija var būt uh, ļoti daudzveidīga ietekme, tad uh, uh, mēs saprotam, ka jums ir dažādi ieteikumi, ko jūs ierosināt, un es uh, domāju, ka mans kolēģis varēs uh, detalizētāk izteikties par šiem jautājumiem. Jā, paldies, saka priekšstādētājs, tagad vārds uh, deprēkungam. Deprēkundze, atvan. Jā, tikai daži vārti vēl man sakām no DigiMove viedokļa. Mēs arī augstu vērtējam šo atzinumu. Un, protams, digitalizācija transporta jomā nav pašmērķis. Tā mērķis ir uzlabot sistēmas darbības efektivitāti, daudzmodalitāti Uh, piedāvāt uh, jaunus rīcības veidus, jaunas iespējas un uh, nostādīt transporta sistēmas centrā lietotāju, ņemot vērā dažādu specifiku gan gados veciem cilvēkiem, gan cilvēkiem ar ierobežotu mobilitāti um, gribu komentēt vienu no šiem grozījumiem. Protams, arī komisija atbalsta jaunus uzņēmēju darbības modeļus, bet šeit ir jāņem vērā dažādas drošības prasības, fiskālās prasības, sociālās prasības nacionālā līmenī. Tālāk par biļešu izdošanu. Uh, Šeit eh, daudz tika runāts par eh, biļetēm un arī grozījumos ir runa par pasažieru tiesībām. Tas jau ir iepriekš runāts, bet es gribu norādīt, ka vispirms ir eh, jāsniedz atbilstoša daudz modālā informācija Un tad mums ir jāstrādā arī pie pasažiertiesību nodrošināšanas, sagatavošanās darbi jau ir veikti, bet pasažieru aizsar tiesību aizsardzība sākas ar informāciju. Tālāk par EFSI izmantošanu transporta nozars digitalizācijā. Protams, tas mums ir jādara. Jūs uh, nedaudz vēlāk dzirdēsiet manus kolēģus, kuri stāstīs par otro pieteikumu konkursu Connecting Europe Facility ietvaros un par uh, daudz modalitāti transporta. Un tagad, uh, saka priekšstādētājs, vārds referentē noslēguma vārdiem. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribu pateikties visiem, kuri uzstājās šais debatēs Un noslēgumā gribēju vēlreiz uzsvērt to, ka izējas punkts ir tāds, ka jaunie pakalpojumi, jauno uzņēmumu radīšana nevar būt kaut kas slikts, bet tas viss Eiropā ir jādara balstoties uz kopīgi uh, pieņemtiem spēles noteikumiem. Tas nozīmē, ka tirgus dalībnieki un jaunienācēji šai tirgu ir jānostāda vienādā līmenī. Un tieši tas ir likumdevēju uzdevums nodrošināt, lai visi tirgus dalībnieki spēlētu pēc vieniem noteikumiem, lai nebūtu krāpšanās, lai nebūtu sociālā dempinga, bet lai uh, visi šie pakalpojumi, transporta sistēmas darbotos visu iedzīvotāju interesēs. Paldies, rīt notiks balsojums un pateicos visiem par līdz šim paveikto. Lielas paldies! Uh, uh, jā, vairāk mēs ilgi nevaram pie šī jautājuma strādāt, jo balsojums notiks rīta mūsu komitejā deviņos.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 Ja, wir wollten eigentlich jetzt zum Tagesordnungspunkt 5 kommen, die Präsentation der Kommission. Tagad mūsu nākamais darba kārtības punkts ir komisijas prezentācija par Connecting Europe um, uh, programmu un par otro pieteikumu konkursu. Vai komisijas pārstāvji jau ir ieradušies? Amnestijas ah. pārstāvjiem jau bija jābūt šeit četros, un pagaidām viņi vēl nav zālē. Ja, das, äh, ich begrüße sehr herzlich für die Kommission. Es sirsnīgi sveicu komisijas pārstāvu mūsu komitejas sēdē. Jūs esat nokavējis precīzi 11 minūtes, tam mēs varam piekrist, to mēs varam pieciest, bet ko mēs nevaram pieņemt, kā izpildes akts par šo EIZ jau ir 30. datumā apstiprināts un mēs informāciju parlamentā saņemām tikai 1. novembrī, un tam mēs nevaram kā parlaments piekrist. Mēs esam, jā, mūs ir jāinformē vai nu iepriekš vai vienlaikus, bet ja mēs saņemam šīs 68 lapas tikai tagad, tas ir nepieņemams Un tad trialogā arī padome mums iepriekšējā vakarā iesniedz 70 garu, eh, lapušu garu dokumentu, par ko vajadzēja diskutēt nākamā dienā. Mēs nepiekrītām, mēs to noraidījām. Un eh, šie dokumenti tad tiek iesniegt vismaz nedēļu iepriekš. Un tā tad es gribu jums teikt, ja jūs varat informēt presi, tad nu vismaz tāpat laikā jūs varat informēt arī parlamentu. Nu, pēc šiem ievadvārdiem tagad vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Es redzu, ka jūs teiktajam ir liels atbalsts. Es gribu vispirms arī atvainoties par šo gadījumu. Un gribu teikt, ka nākotnē mēs būsim modrāki un nodrošināsim jūsu saulaicīgu informēšanu. Protams, svarīgāk ka informācijas kvalitāte, bet presē tika sniegt ļoti lakoniska informācija un man, mums nebija tāda iespēja, kāda mums ir šodien šai komitejā, visu detalizēti izklāstīt, un uh, arī mēs uh, varam tad daudz uh, vairāk iedziļināties šajā prezentācijā. Šī prezentācija ir sagatavota jums, jūs to arī saņemsiet kā materiālu, to jūs varat izmantot kā uzziņas materiālu un varat arī pēc tam vērsties pie mums ar papildu jautājumiem, pamatojoties uz šo prezentāciju. Es uh, pievērsīšos uh, tikai uh, svarīgākiem aspektiem šajā prezentācijā un ceru, ka mums atliks arī nedaudz laika diskusijai Eh, šodien. Un tāpat esam gatavi organizēt arī tematiskas tikšanās par specifiskiem aspektiem. Tātad šis ir otrais uzaicinājums. Eh, kā jūs atceraties, pirmais uzaicinājums bija ļoti veiksmīgs. Mēs izraudzījāmies 276 projektus un tos apstiprinājām par kopējo Um, līdzfinansējumu summu 13,1 miljārdu. Šī nauda tiešām bija nepieciešama, jo šobrīd mums ir jāsniedz atbalsts valsts iestādēm visā Eiropā, lai sakārtot infrastruktūras investīciju situāciju un um, lai varētu izmantot šo jauno instrumentu. Uh, Tāpat jums ir iespēja arī lepoties ar pareizo izvēli, ko jūs izdarījāt, kad notika diskusijas par šo instrumentu, runājot ne tikai par finansēm, bet arī par prioritātēm, jo jūsu izvēle izrādījās pareiza, mums ir daudzi ļoti kvalitatīvie projekti, pieprasījums bija trīsreiz lielāks nekā pieejamā summa, un tādēļ mēs vēlējāmies pēc pirmā uzaicinājuma gadu vēlāk sarīkot otro uzaicinājumu. Un mēs uh, centīsimies atbilstoši izmantot visus vēl pieejamos finanšu resursus, kuri ir 7,6 miljārdi. Tātad šī summa arī ir ievērojama. Šeit ir paredzētas divas daļas - 1,1 miljārds visām dalību valstīm un 6,5 miljārdi, kas ir uh, ņemti no kohēzijas finansējuma dalību valstīm šīs uh, izvērtēšanas process, tāpat kā pirmā uzaicinājuma gadījumā, pievērsīsies trim aspektiem. Pirmkārt, prioritāte, vai uh, šis projekts ir prioritārs vai nav. Un šoreiz, tā kā mums ir katra koridora apstiprinātie darba plāni, tie tika sagatavoti koordinātoru pāraudzībā, tātad šie darba plāni tiks izmantoti kā vadlīnijas, lai uh, novērtētu, cik prioritārs katrs projekts ir. Otrakārt, uh, projekta brieduma pakāpe būs otrais izšķirošais faktors. Un trešais faktors, kas jau tika izmantots iepriekšējā uzaicinājumā, bet šobrīd tas būs vēl svarīgāks, tā kā kopējais grantu apjoms uh, izsīkst, mums ir ļoti kritiski jāpieiet izvērtējot konkrēto granta apjomu, kas būs nepieciešams konkrētiem projektiem, lai maksimāli varētu izmantot ne tikai jaunos finanšu instrumentus, kas ir uh, paredzēt šiem jauniem instrumentiem, bet arī, lai EFSI uh, uh, instruments tiktu pēc iespējas labi izmantots. Diskutējot ar Eiropas investīciju banku, uh, mēs virzamies veiksmīgi uz priekšu. Mans kolēģis pavada vismaz trīs dienas nedēļā bankā Luksemburgā, un mēs, uh, mums jau būs reāli transporta projekti, uh, kas saņēms EFSI finansējumu, un mēs tuvāko nedēļu laikā ceram uh, jūs informēt par tiešām būtiskiem transporta projektiem, ko finansēs EFSI. Tātad kopējais finansējums būs novirzīts uz jauniem pasākumiem, kas tiek iekļauti šajā regulā, tātad inovācija, jaunās tehnoloģijas, alternatīvais kurināmais, ko darīt lai urbānos transporta mezglus piesaistītu kopējam transporta tīklam, tāpat transporta pārvaldības sistēmas visās transporta sistēmās. Šeit ir ATS, Cezāra, ceļu dzelzceļu savienojumu. ERTMS. Mēs arī šeit uh, paredzam divreiz 200 miljonus ERTMS, balstoties uz ceturtās dzelzceļa pakotnes pamatprincipiem. Un uh, arī upju uh, transporta informācijas sistēma šeit gan mērogs būs nelielāks arī kohēzijas finansēm ietvaros mūs pārsteidz ļoti labie priekšlikumi, ko ir iesniegušas kohēzijas valstis pirmajā uzaicinājumā, un mēs arī uzskatām, ka atlikušo kohēzijas finansējumu mēs varēsim izmantot šajā otrajā uzaicinājumā piešķirot to prioritāriem projektiem, kas ir uzskaitīti pirmajā pielikumā. Līdztekus šim uzaicinājumam notiks arī uh, citi pasākumi attiecībā uz jauniem finanšu instrumentiem, ko jau es pieminēju pirms uh, dažām minūtēm Un tāpat būtiski ir nodrošināt to, lai projektu īstenošana pēc iespējas tiktu pabeigta ar jauno finansēšanas instrumentu palīdzību. Tālāk esam paredzējuši eh, rīkot informācijas dienas, tātad tas Uh, notiks 30. novembrī šeit Briselē, ar to līdz ar to tiks iedarbināts šis otrais uzaicinājums. Tāpat mums būtu liels prieks arī jūs varētu piedalīties šai pasākumā. Šis aicinājums um, būs uh, spēkā līdz 16. Uh, februārim, kad varēs iesniegt pieteikumus. Pēc tam Eh, projekti tiks atlasīti eh, vas, nākamā gada vasaras sākumā un esam paredzējuši jūs informēt jūnija sākumā par tiem projekta veidiem, ko mēs varētu izraudzīties šā pieteikuma konkursa ietvaros. Tas būs pirms vēl uh, oficiālās apstiprināšanas, kas notiks uh, starp, uh, kam ir paredzēts 20 dienas, kas notiks uh, Rotterdamā 20. un 22. jūnijā. Un mums būtu liels prieks, ja šo, jā, šo 20 dienu pasākumā būtu akti aktīvi, ja notiks TNT dienās, aktīvi piedalītos arī parlamenta deputāti, kur mēs eh, esam paredzējuši runāt par eh, kravas pārvadājumiem pa dzelzceļu, un tiešām ceram, ka šajās TNT dienās jūs eh, aktīvi piedalīsieties. Es nesekoju um, visiem šiem slaidiem prezentācijā. Es šo dokumentu atstāju jūsu ziņā, lai jūs to varētu detalizēt, izanalizēt un pēc tam uzdot jautājumus. Priekšstādātājs, liels paldies par to, ka esam saņēmuši šo prezentācijas tekstu. Tātad kritika bija tikai par, uh, par to, kādā laikā tas tika iesniegts. Tagad vārds uh, referentei Ajala Sanders kundzei. Jā, vispirms, protams, mēs dodām vārdu referentē, bet ja jūs nevēlaties, ja jūs atsakāties no šīs iespējas, nu tad varam dot vārdu arī kādam citam. Paldies, priekšsēdētē. Es domāju, ka vispirms dosiet vārdu koordinatoriem un tādēļ um, gribēju uh, pievērst sekretariātu uzmanību, lai arī es saņemtu vārdu nedaudz vēlāk, bet tātad eh, gribu teikt komisijai, ka jūs vienmēr mūs tā pārsteidzat, nu varbūt trešo reizi, tad nu beidzot mēs saņemsim saulēcīgu informāciju. Es um, nesen piedalījos uh, jūras reģionu konferencē kopā ar nodaļas vadītāju un uh, saņēmu visu nepieciešamo informāciju, bet labāk būtu, ka tad, kad komisija jau ir sagatavojusi savu prezentāciju, tad nu, mums to atsūta vismaz kādas nu, 10, 12 stundas iepriekš, nu, nedaudz iepriekš, lai mēs varētu ar šo dokumentu iepazīties. Jo ir Eiropas Savienībā ļoti daudz reģionu, un uh, šāda veida iniciatīvas uz, uz tiem attiecas. Protams, mēs tagad gaidīsim reakciju no to dalību valstu puses, kuras uh, ieros ierosina paņemt no kehēz, kohēzijas fonda desmit miljonus un ieskaitīt tā saucamajā kopējā kasē, bet, nu, jāgaida, ko šīs valsts teiks. Tomēr, kad mēs runājam par EIC, man prieks, ka tagad tiek domāts vairāk par horizontāliem aspektiem. Mums ir tikai um, dažu mēnešu pieredze īstenojot šo Connecting Europe uh, instrumentu, un uh, ir ierosināti grozījumi visai regulē kopumā. Mēs, protams, visi vēlamies virzīties uz priekšu un likt akcentu uz Eiropas aspektiem. Un, manuprāt, būtu ļoti labi, ja komisija mums varētu nedaudz cikāk paskaidrot kā tas viss notiek. Kad uh, notika šī manas minētā reģiona konference, tajā izskanēja bažas, jo ir definēti šie transporta koridori, un um, pirmā pieteikumu konkursu ietvaros um, nauda ir piešķirta Eiropas Savienības, nu varētu teikt, centrālai daļai, un šeit ir runa par šīm tā saucamām šaurajām vietām, un komisija ir norādījusi, ka ir arī tādi elementi, kas netiek pienācīgi īstenot pārobežu režīmā. Bet uh, mums būtu arī jāpatur prātā, kā komisijas pārstāvs norādīja, ka ir arī pievēd ceļi, kas pieslēdz šiem koridoriem. Mums ir ITS, bet, manuprāt, mums ir nedaudz jādomā arī par horizontāliem aspektiem, jo pretējā gadījumā rodas iespējas, ka mēs visu koncentrējam centrā un aizmirstām perifēriju. un ir e, jāparāds e, lielāks finansējums citiem pasākumiem, kas varētu e, kliedēt šīs bažas un kritiku, ko pauž Eiropas Savienības perifērie reģioni. Varbūt komisija varētu nedaudz sīkāk paskaidrot, kādēļ tātad viss tiek koncentrēts centrā, pat ja mums ir šie koridori, Mēs saprotam, ka nevienmēr ir vēlme investēt arī perifēros reģionos. Tas nozīmē, ka uh, uh, šiem reģioniem ir daudz grūtāk piesaistīt finansējumu. Un uh, mēs tiešām, mums vajadzētu kaut ko darīt šīs lietas labā. Paldies tagad vārds Dominikam Rikē. Paldies priekšsēdētāji, pateicos komisijai par sniegto informāciju. Es vairs neatgriezīšos pie šī runa par informācijas sniegšanas uh, termiņiem, ka pret parlamentu vajadzētu izturēties varbūt labāk nekā pret presi, nu, bet man ir uh, vairāki jautājumi. Protams, es gribu teikt, ka ir labi, ka mēs uh, ievērojam šos divus kritērijus, tātad Eiropas pievienotā vērtība un projekta brieduma pakāpe, uh, kad mēs izvērtējam projektus. Uh, nu, patīkām konstatēt, ka pieeja, ja kaut kas mainās, tagad tiek vairāk runāts arī par horizontāliem projektiem Eiropā, un kad mēs savulaik diskutējām par īsī, uh, e tad visi šie uh, horizontālie jautājumi tīklī un uh, degvielu, tas viss tika uzskatīts par tādiem, ka papildu jautājumiem, bet tagad to nozīme ir pieaugusi. Bet man ir jautājums komisijai par finanšu instrumentiem, kas ir iekļaut Connecting Europe instrumentā runājot par EFSI, uh, tika runāts ar komisiju, ka daļa no instrumentiem no Connecting Europe Facility varētu tikt pārcelti uz subsīdijām, bet ir jau arī citi Eiropas fondi, to finansējums, piemēram, Margarita un citi bet tāpat laikā jāatzīst, ka tie ir eh, tāda paša veida finanšu instrumenti, kā esi, nu, vismaz tāda pati pieeja, negluži uh, eh, raksturs tāds pats. Es gribētu, lai komisija mums paskaidro, kurā brīdī mēs izmantosim Junkera plānu un kurā brīdī to, kas ir atlicis vēl Connecting Europe instrumentā varbūt tad būtu jāiet līdz galam un visu uh, pārveidot uh, subsīdijās. Uh, otrs jautājums. Šeit mēs tātad pirmajā daļā vēl izmantojām kohēzijas fondus un uh, šīs finansējums tiek piešķirts proporcionāli tam kohēzijas finansējumam, kas valstīm pienākas. Jautājums, kā komisija ir paredzējusi rīkoties, varbūt, ka nevienmēr šī proporcionalitāte būtu jāievēro. Ja, teiksim, valstī nav tāds brieduma pakāps sasniegts projekts, un ja šo naudu nevar izmantot, tad varbūt to varētu ieskaitīt tajā kopīgā kasē. Trešais jautājums. Esam uh, jau saņēmuši pētījumus par investīciju apguves aizkavēšanos dalību valstīs un nākas konstatēt, ka būtībā šīs investīcijas tiek ieguldīts vēl lēnāk nekā pirms 2008. gada krīzes, un par Vāciju šie dati liecina, ka kavēšanās ir īpaši liela un ka būtībā eh, jau tiek apdraudēta teritorijas konkurētspēja. Vai komisija nedomā, ka ir kaut kādi eh, grafiki jāievēro attiecībā uz budžetu un pārskatot daudzgad finanšu schēmu, vai nav paredzēts veikt grozījumus arī šajā instrumentā, un vai nav arī paredzēts eh, kā, kas nāktu šīs programmas vietā vai kāds būtu tās turpinājums nākamajā daudzgad finanšu schēmā. Tā tad uh, būtībā šie 30 miljārdi, kas ir, uh, bija pieejami, tiks izmantoti vienā gadā. Un uh, un patiesībā pieprasījums bija trīs reizes, četreiz lielāks nekā pieejamais finansējums. Tātad, vai, eh, nu, vai nu jums tad no vienas puses piedāvāja tādus pieteikumus, kas nebija nekā vērti, vai arī otrs variants - reālās vajadzības ir ļoti lielas, un to apliecina arī pētījumi. Un Eh, par to liecina arī eh, šo projektu kvalitāti, kas ir iesniegta. Nu, tā tad, vai mēs rīkosimies tā kā līdz šim ir paredzēta 30 miljārdu reālās vajadzības ir daudz lielākas, tātad šeit es runāju par subsīdijām, nevis par Junkeru plānu. Nu, vai komisija, parlaments, padome beidzot ar to nodarbosies, vai arī mēs līdz 2020. gadam turpināsim bez iespējas uh, finansēt kaut kādas jaunas programmas. Tātad šāds um, uzaicinājums vai pieteikuma konkurss to apliecina un uh, par to liecina arī pētījumi par investīciju trūkumu, tā kā reālās vajadzības ir 5-10 reizes lielākas, vai komisija ir paredzējusi kaut ko darīt, vai arī šis jautājums paliks nerisināts turpmākos četrus gadus. Rezultāts uh, Eiropas Savienībā un tās, ekonomika, tās ekonomikai būs katastrofāls. Paldies. Nākamais Markus Pīpers. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, paldies arī komisijai par šo, manuprāt, ļoti pārliecinošo prezentāciju Ja mēs uh, runājam par uh, dalību valstu reakciju uh, uz pirmo konkursu, man šķiet, ka nu, šī reakcija ir bijusi patiešām ārkārtīgi pozitīva. Kolēģis Rikē jautāja, kas tad notiks tālāk ar uh, Connecting Europe instrumentu. Uh, Varbūt, ka padomē būs tomēr nedaudz pretimnākošāka un sapratīs, ka Eiropas Savienība veicina un finansē ne jau to pašu sliktāko projektu. Un ja mēs runājam par uh, brīvu pārvietošanos, uh, ir jāatrod patiešām atbilstoša procedūra. Reģionālo lietu komitejā mēs eh, pagājušajā vienojāmies arī par kohēzijas fondu līdzekļiem. Uh, Un tagad eh, ir procedūra, kur ir rezervēta 10 miljārdi kohēzijas valstīm. Un tagad eh, šajā konkursā tie ir 6,5 miljārdi. Gribēju arī eh, šajā jomā uzdot jautājumu. Kādas ir um, iespējas, ka konkurss vainagosies panākumiem komisijas prāt, vai kohēzijas valstīs ir pietiekami daudz kvalitatīvu projektu, lai uh, transporta infrastruktūras jomā patiešām varētu piesaistīt šo finansējumu, vai arī mums, nu, ja tas nav pietiekami veiksmīgi, runājot arī par otro procedūru, tur vēl ir 3,5 miljārdi, tad vai tad, ja nebūs gūti pietiekami labi panākumi, varētu šos līdzekļus arī īstenot, piemēram, kohēzijas valstīs un transportam tuvu esošās struktūrās, nu, nevis vienkārši pieļaut, ka nauda pazūd. Regi komitejā mēs teicām, ka mēs vēlamies, lai patiešām šī nauda paliktu kohēzijas valstīs, un es gribētu arī, protams, uh, par to runāt arī šajā komitejā, un ja mēs runājam par nākamo plānošanas laiku, Rikē kungs pieminēja, mums jau īstenībā šodien jāpalaus galvas par to, ko darīt tālāk, kas notiks ar CEF un eh, strateģisko investīciju fondu. Uh, jeb esīf, es patiešām ceru, ka dalība valstis apjēgs, ka tieši transporta infrastruktūrā mēs Eiropas Savienībā varam padarīt vairāk. Tādēļ gribu steidzami lūgt komiteju uh, komisija sagatavot šo darbu, strādājiet vēl aktīvāk, dodieties uz dalību valstīm, reklamējiet CEF, esiet tādi kā šī instrumenta sūtņi. Tālāk par sasaist ar ESIF. Man šķiet, ka jūs tur esat nu nedaudz tā lavierējuši apkārt, atvainojiet, ka es varbūt nedaudz jūs kritizēju, bet nu es īsti neredzu šo sasaisti ja runājam par ESIF, mēs aizvien labāk varam redzēt, ka ceļu jautājumos šeit ir patiešām labi veiksmīgi projekti. Bet mums jādomā arī par tādu finansējumu, kas attiec uz citiem transporta veidiem, arī tādām jomām, kas, piemēram, nav tik eh, ļoti aktuālas eh, privātpersonām, ka tas tiek sasaistīts ar uh, dažādiem transporta veidiem un ka šeit ir šis privātais piedāvājums, nu, gan dzelzceļš, gan citi ceļi, lai, piemēram, privāti investori gribētu mm, savus līdzekļus ieguldīt. Brenera bāzes tunelis tiek eh, daļai finansēts pateicoties ESIF investoriem. Tā tad ir šādi šķērs finansējumi, ja tā varētu teikt, šķērs subsīdijas gan ar, par, no dzelzceļa eh, projektiem piesaistot līdzekļus, gan arī no, eh, piemēram, eh, lielceļu smago automašīnu nodavām. Un, piemēram, ja tiek kaut kāda konkrēta sliežu posms līdzfinansēts. Jā, jā, Dominiks tagad smējas par mani, bet Varbūt, ka tādā veidā, kombinējot šo investīciju veidus, mēs varētu piesaistīt arī vairāk privātu investoru, lai viņi finansētu arī, nu, ne tik ienesīgus projektus. Lūkšu lūdzu referentu par to vairāk palauzīt galvu. Paldies! priekšstādātājs runā, bet, diemžēl, pie izslēgta mikrofona. Uh, Gēzina Maisneri, jā, es varu izteikties visai lakoniski, jo kolēģi jau īstenībā uzprasīja daudz jautājumu, kas arī mani interesēja. Jūs komisijā noteikti esat informēti par to, nu jau Dominiks Rikē teica, ka nevajadzētu uh, Eh, kaut ko šeit eh, ESIF eh, atņemt transportam. Mēs gribam pilnībā izmantot CEF. Markus Pīpers teica, ka pateicoties ESIF līdzekļiem jau ir pietiekami daudz interesantu ceļa projektu īstenoti, bet mums, protams, nepieciešama arī ūdens ceļi un arī sliedes. Bet kas notiek ar kohēzijas valstīm? Jā, Markus, tu jau pieminēji, vai patiešām varēšu šos līdzekļus izmantot pietiekami produktīvi un lietpratīgi, kādi ir varianti. Uh, Bet man ir arī papildus jautājums. Eh, tad, kad mēs runājam par pirmo eh, finansējumu daļu, īstenībā nevarēja īstenot visu, kas tika pasūtīts, vai ir iespējams tā, ka kāds, kas, piemēram, jau ir ticis eh, pie šprīces, pēc tam pavirzās šajā sarakstā augšā, augstāk nemaz īstenībā nevar piekļūt finansējumam. Jāsaka, priekšstādātājs, es pats arī izteikšos, nu, jā, šī sistēma, ka tiek eh, finansētas, eh, finansēt dažādi posmi un projekti. Sākumā bija tātad lielie projekti, pēc tam mazākie projekti, un pirms 20 gadiem mēs pieredzējām, ka tādi mazākie projekti laika gaitā atkrita, jo runājam par Lionas, Turīnas, uh, tuneli 12 ar 14 miljārdi, nu tur nebija pārāk liela problēma, bet pāris miljonu mazām projektām, diemžēl, ir liela problēma. Jā, varētu patiešām tā kombinēt. Jūs varēsiet eh, saņemt šo lielo pasūtījumu, ja jūs arī varēsiet finansēt, nu, kādus divus, trīs mazākus projektus. Un par eh, Horvātiju runājot, mēs uzzinājām, ka Horvātijas valdība ir pasūtījis trīs. Uh, E, ūdens, e, tātad hidroelektrostacijas dravā. Nu, jāsaka, ka drāvu var uzskatīt par tādu Eiropas Amazoni un uh, Tātad tika pasūtīts šīs elektrostacijas, lai gan tas nav īsti ekoloģiski atbilstoši, un, nu, pirmām kārtām viņi naudu nesaņēma, es par to, protams, biju ļoti priecīgs. Es gribēju pavaicāt, vai valdība vēlreiz var nāklajā ar šādu pasūtījumu? Nu, vai šeit ir kādi citi iemesli, vai valdība ir vēlreiz to lūgusi, un vai komisija arī otrais reaģēs tikpat veiksmīgi, vai nu tagad jūs jau būsiet novājinātāki. Lūdzu, jums tagad vārds atbildē. Paldies! Es vēlreiz atvainojos. To have a slot early on, which was not possible. So, so Es atvainos, ka ierados ar novēlošanos šodien, bet mēs patiešām nākamreiz būsim eh, nu, tādi uzmanīgāki. Ja mēs runājam par kohēzijas aploksni, uzskatu, ka ir izskanējis daudz spekulāciju par eh, šo kohēzijas līdzekļu pārvietošanu CEF. Pirmais uh, pirmais uh, projekta posms pierādīja, ka īstenībā tas bija atbilstoši, bet ne visi uh, pieteiktie projekti tika atlasīti. Mēs ļoti kritiski vērtējam šos projektus, kad jūs mums vaicājat, vai jūs patiešām esat tik kritiski noskaņoti uh, pret projektiem, kas uh, tiek finansēti no kohēzijas aploksnes, tāpat kā pret citiem projektiem. Es saku, jā, neapšaubām tā ir. Uh, bet mēs esam pārliecinājušies, ka projekti ir pietiekami kvalitatīvi, vismaz tie, kas tika a, pirmajā posmā atlasīti. Mēs uzskatām, ka otrajā posmā mēs pilnībā izmantosim nacionālo aploksņu pilnu apmēru, un tad neradīsies jautājums par to, cik lielā mērā mēs varam piesaistīt papildus līdzekļus Ja tā nenotiks, tad mēs jūs iepazīstinot ar otrās konkursu kārtas CEF rezultātiem, par to jūs informēsim, un ja būs vēl joprojām dalību valstu aploksnēs pieejam līdzekļi, tad būs tāds kā glābiņa otrais uzsaukums, vai arī mēs domāsim, kāds pasākums ievies. Bet projekts patiešām ir tādi augstas raudzes un projektu īstenotāju, projektu popularizētāji ļoti aktīvi sastrādājas ar INEA, mūsu izpildu aģentūru un mūsu kolēģiem, lai sagatavotu un jau iepriekš atlasītu vislabākos projektus, tādā veidā garantējot šīs aplosnes līdzekļu lietpratīgu izmantojumu. Es domāju, ka tas ir mūsu visu interesēs demonstrēt, ka patiešām šie projekti, šī procedūra uh, var būt veiksmīga, tādēļ mēs vēlamies, lai kohēzijas uh, līdzekļi tiktu uh, pārnesti uz CEF. Uh, ko mēs esam uzzinājuši no kohēzijas valstīm? Nu, uh, reakcija ir bijusi patiešām ļoti iepriecinoša. Šī iespēja viņiem šķiet vērtīga. Un runājot par grafiku, tas nozīmē, ka mēs varam uh, Uh, ne tikai piedāvāt līdzekļus, bet palīdzēt valstīm arī īstenot projektus daudz, daudz āšāk nekā pateicoties citiem instrumentiem. Tātad 6,5 miljardi, kas ir uh, kohēzijas aploksnes atlikums, var tikt izmantoti pietiekam atbilstīgi uh, šajā otrajā posmā. Tālāk horizontālie aspekti eh, pretstatā eh, lieliem projektiem. Jāsaka, ka mēs ļoti rūpīgi ieklausījāmies jūs kritikā, kad diskutējam par pirmo eh, šo atlases kārtu. Nu, šī reakcija mūs nepārsteidza. CEF regulas pielikumā tas viss ir pietiekami labi atrunāts bet bija lieli projekti, kas nemaz nesaņēma līdzekļus, un tie nebūtu nebija projekti perifērijā, kā jūs teicāt. Tieši tādēļ eh, tas tā arī notika. Mēs mēģinājām koncentrēties uz horizontāliem aspektiem, lai būtu labāks līdzsvars, labāks pārklājums un lai mēs varētu izmantot efektīvus eh, investīcijas instrumentus, tādā veidā uzlabot visu tīklu. Un ja te tiek runāts par tādu labāku saskaņotību starp maziem un lieliem projektiem, par eh, zināmiem priekšnosacījumiem, un jāsaka, ka tie ir tādi nerakstīti noteikumi, ko mēs eh, pirmajā atlases kārtā izmantojām, ņemot vērā to, eh, cik liela ir šo lielo projektu ietekme uz budžetu, mēs lēmām, ka tos varētu sasaistīt arī ar ļoti labiem mazākiem projektiem. Bet eh, ņemot vērā gūto pieredzi, pārskatot šo instrumentu, nākotnē mēs iespējams varētu eh, šos priekšnosacījumus uzsvērt eh, tā redzamāk un padarīt to pat par vienu no līdzekļu piešķiršanas kritērijiem. Tālāk jaunie finanšu instrumenti SEF ietvaros un saskaņotība ar Junkera jauno ESIF fondu. Jautājums patiešām labs. Mūsuprāt, otrajā 70 miljonu aploksnē mums ir iespējams runāt par īpašiem sēs pakārtotiem finanšu instrumentiem un arī pierādīt, ka tie ir uh, nepieciešami un ka tie var papildināt Junkera fondu. Kā labāk izmantot šos eh, CEF finanšu instrumentus pirmām kārtām, lai varētu eh, panākt to, ka Eiropas investīcija banka eh, skatās arī uz augstāku riska projektiem pat tad, ja teorētiski Junkera plāns ir domāts, lai atbalstītu tieši tādus augsta riska projektus, bet, nu, katrā ziņā mēs jau pietiekam labi apzināmies, ka pirmajā šo projektu vilnī galvenokārt tiks izvēlēt, nu, ne pārāk riskanti projekti. Tieši tādēļ nepieciešams šādi SEF pakārtot finanšu instrumenti, lai varētu. Uh, piesaistīt līdzekļus augstāka riska projektiem. Un, ja, piemēram, te ir arī konkrēti tematiski fondi, mēs ceram, ka drīzumā varēsim izveidot tādu fondu, ko daļēji garantēs pateicoties CEF instrumentiem, lai tādā veidā labāk varētu finansēt RMTS infrastruktūru dzelzceļā un arī citus projektus. Mēs arī esam gatavi uh, izveidot tādu fondu, kas būtu paredzēts uh, kuģu zaļināšanai, lai mūsu kuģu flotes patiešām radītu mazāku uh, piesārņojumu un patērētu mazāk uh, kurināmā, mazāk uh, degvielas. Es ceru, ka meklējot tādus um, SEF pakārtotus instrumentus, mēs pietiekami tādā uh, nu, realistiskā laika posmā varētu arī izveidot uh, finanšu instrumentu, kas paredzēts uh, viedam un tīram pilsētu transportam. Protams, pirmajos uh, Junkera fonda darbības gados mēs vēl nevaram izdarīt pārāk daudz secinājumu. Un tad, kad mēs jau uh, jums prezentēsim otrās atlases kārtas rezultātus, jūs neapšaubāmi uh, Eh, jautāsiet, ko mēs darīsim ar līdzekļiem, kas nav pilnībā iztērēti, piemēram, eh, saskaņā ar CEF finanšu instrumentam asignētajiem līdzekļiem. Mēs, protams, šo naudu vēlamies izmantot pēc iespējas produktīvāk, lai varētu šo naudu pārvirzīt uz tradicionālajiem grantiem, tādā veidā paredzot tādu trešās kārtas uh, labāku pielietojumu, kas tiks arī uh, finansēt pateicoties tradicionāliem investīciju avotiem. Ja mēs runājam par investīcijām, kavēšanās un kā tas ietekmē projektu īstenošanu, protams, transporta jomā šeit uh, visā Eiropā mēs vērojam problēmas, ir bijušas kavēšanās. Mēs uh, to risinām atšķirīgos veidos. Uh, Junkera fonds bija viens no uh, iespējamiem līdzekļiem. Protams, tā nav būvja nūjiņa, bet katrā gadījumā to var izmantot. Tāpat bija domāts infrastruktūras finansējumam pievērst vairāk politiskās uzmanības. Jau tagad trīs prezidentūras fin infrastruktūras finansēšanu bija uztvēruši ļoti nopietni un mēs tāpat strādājam, lai nojauktu dažādas likumdošanas barjeras. Mēs nedomājam, ka tā tad uh, līdzekļu piesaistīšanas problēmas varētu ietekmēt uh, SEF uh, projektu īstenošanas grūtības. Pirmajā kārtā atlasītie projekti, ja mēs redzam, cik nobrieduši šie projekti, mēs, protams, arī izvērtējam, cik liels risks var būt tam, ka projekts varētu neīstenot laikā. Uh, Un neaizmirsīsim arī to, ka aģentūra raugās ļoti um, ar tādu vanaga aci uz šiem projektiem, lai varētu izmantot arī šo izmantojiet līdzekļus, vai mēs jums tos atņemsim principu use it or lose it. Uh, izmantojot arī tādu pārstrādātu vai papildus finansējumu, ko varētu izmantot pirmajā kārtā atlasītiem projektiem, bet nu, būs arī šis tradicionālo grantu komponents finansējumā. EFC, ESIF projekti. Es eh, teicu, ka par dažiem mēs jūs informēsim jau tuvākajā nākotnē, un gribu tikai jums pateikt, ka ESIF projekts uh, automātiski nenozīmē ceļu projektu, transportu projektu. Nu, protams, šādi sauzemes ceļu projekti privātiem investoriem ir daudz, daudz pievilcīgāki, tie ir, nu, netik riskantā, varbūt pirmajā acu uzmetienā, bet ir arī tādi citu ceļu, citu transporta veidu projekti, piemēram, iekšēji uh, ūdens ceļi, Kalē ostā, runājot par uh, jūras projektiem un ir vēl kāds projekts, kas uh, palīdzēs uh, finansēt uh, ritošo sastāvu dzelzceļā un ir arī reģionālais fonds, lai varētu finansēt pilsētu transportu lai šos projektus tad, eh, ja tie nav tikuši pieņemti pirmajā kārtā, var eh, iesniegt atkārtot. Jā, tā var, nu šeit nav nekāda automātisma, bet mēs eh, katrā ziņā nevēlamies dalību valsts iedrošināt iesniegt atkārtot neveiksmīgus projektus. Ja projekts nav ticis apstiprināts, tādēļ, ka mums nav bijis finansējuma, protams, tā ir cita lieta un uh, ir visai augsta iespējamība, ka nākamajā reize jūs varat uh, saņemt apstiprinošu atbildi, bet ja projekts, ja mēs esam atteikuši finansējumu prioritāšu dēļ vai tādēļ, ka projekts nav šķits pietiekami veiksmīgs, nu es domāju, ka nevajag vienkārši šķērdēt laiku automātiski to iesniedzot otrais. Protams, eh, mēs aizvien vairāk skatīsimies uz šo eh, savienojamību starp tādu galveno bāzes tīklu un eh, varbūt tādām periferākiem savienojumiem. Un koridoru darba plānos varbūt tas arī ir jāieskicē tā uh, Uh, spilgtāk, un mēs koordinatoriem teicām, ka nevajag tikai visu laiku domāt par šiem bāzes tīkliem, par šiem uh, kodoltīkliem, tā teikt, kas ir pašā vidū, kas ir paši svarīgākie, bet uh, lai vislabāk izmantotu šos tīklus, ir jādomā arī par tālākiem savienojumiem, sazarojumiem, un būs arī finansējums kas eh, tiks piešķirts arī tādiem sekundārākiem tīkliem. Tagad runājot par uh, uh, Horvātiju, jūsu pieminētais projekts neesmu ar to iepazinies, bet, nu, dzirdot jūsu aprakstu, šķiet, ka tas nekvalificētos uh, tapt pieņemts otrajā uh, kārtā, otrajā projekta atlases kārtā, bet es neesmu tā tad dzirdējis par Horvātijas uh, iesniegtajiem projektiem. Uh, kas nav tikuši apstiprināti uh, naudas trūkuma dēļ. Nu, tā tad šis varbūt nebija pārāk kvalitatīvs projekts. Paldies! Paldies, priekšstādātājs turpina. Nu, tagad būsim izsmēluši mūsu darba kārtību šodienai. Tagad būs koordinatoru sēde, un tie, kas nav tiesīgi piedalīties, tagad ir laipni lūgti atstāt šīs viesmīlīgās telpas, un mēs ar jums tiekamies rīt deviņos.